sēde rīt, 19. februārī, sāksies pulksten 9, bet šī sēde ir beigusies, varēsim beidzot pavisam izslēgt gaismu, un es novēlu jums visiem ar labu nakti.